Good morning, everybody. Sorry for being a little bit late, but I had a visitors group outside the building. Jā, atvainojos, ka mazliet nokavēju. Esat sveicināti. Vispirms pieņemam darba kārtību. Vai ir kādas piezīmes? Nē. Otrā otrais punkts eh, priekšsēdētē paziņojuma. Man nav nekāda paziņojuma, līdz ar to esam nonākuši līdz trešajam punktam. <clears throat> Centrālo līgumslēdzēju pušu atvesaļošana Latvija Keija Svimberna ir mūsu referente un Jākabs un Vaidzekers. Kā mēs darām, dāmām priekšroku vai kā lielākai grupai? Dāmām, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlētos sākt ar pateicības izteikšanu visiem kolēģiem par iesūtītiem grozījumiem. To bija ap 400 un tie ir koncentrēti uz dažiem galvenajiem jautājumiem, kurus mēs kā līdzreferenti esam identificējuši. Tādēļ man prieks, ka mums ir tāda vienprātība redzama starp grozījumiem un tajos aptvertiem tematiem. Mans līdzreferents un es kopā esam ap simts grozījumus paši iesnieguši, kas piešķir eh, tādu košumu šiem grozījumiem. Uh, Man prieks redzēt, ka šie kopīgie temati ir skaidri redzami, piemēram, publisko līdzekļu izmantošanas ierobežošana, tirgus infrastruktūrai, drošība klientiem. Man tas ir ļoti svarīgs temats, un man prieks, ka daudz citi kolēģi, kas iesniedz grozījums, arī uzskatīja, ka klientu drošība ir ļoti svarīgs temats. Un izskatās, ka Viscauri šeit ir redzama tāda nostāja, ka ir lielāka caurskatāmība nepieciešama. Tāpat arī vairāk uzmanības pievērst darbam starptautiskajā līmenī, tas ir svarīgi, e, ka šī centrāla darījuma partneri ir globāli tomēr. Un jārunā arī par šo CCP izmēru ir atšķirības ar lieliem un maziem, un dažos grozījumos tiek mēģināts nošķirt viņus. Citās jomās ir atšķirīgāki viedokļi. Nevēlētos pārāk daudz laika veltīt atsevišķu grozījumu izskatīšanai, Tas gan nozīmē to, ka ir vismaz viens deputāts vai grupa, kas domā atšķirīgi. Bet eh, varbūt kolēģi var eh, komentāros izskaidrot savu nostāju, mēs katrā ziņā esam gatavi sadarboties. Daudz grozījumi ir vērsti uz to, lai skaidrāk nodalītu bankrota un nebankrota scenārijus. Katrā ziņā visos ir vēlme redzēt lielāka um, skaidrība starp šiem scenārijiem attiecībā uz centrāliem darījumu partneriem, jeb CCP. Un jāskatās, ko tas nozīmēs un eh, kā mēs galu galā to risināsim. Katrā ziņā lielāka skaidrība visām iespējamām situācijām nāks par labu visai sistēmai. Mans grozījums 231. Tur es mēģināju secību noteikt attiecībā uz atvesļošanas instrumentu izmantošanu. Katrā ziņā ir nepieciešams aizsargāt gala klientus Un tur ir vairāk instrumenti atvesļošanas rīku kopumā, un man tas šķita ļoti svarīgi. Vienā no saviem grozījumiem, 237. konkrēti, centos piešķirt lielāku skaidrību tam, ka sākotnējo maržu nedrīkst izmantot tiem tīrvērts dalībniekiem, kas nebankrotē Tā, respektīvi, klientu aktīvi nav tie līdzekļi, kas būtu jāizmanto. Nu, noregulējuma iestāde to var, protams, darīt, bet tas ir jau cits jautājums. Kolēģi vēlas ierobežot IMGH2 izmantošanu, arī ierobežojumi par to, kādos gadījumos šīs maržas sākotnējā un eh, haircutting var tikt izmantot, un es esmu atspoguļojis šīs atšķirības šeit. Stresa testi eh, arī parādījās kā jautājums grozījumos. Ies, iesniedz arī savu grozījumu 299, kas prasa, lai centrālo darījumu partneru atvesļošanas darījumi tika regulāri pakļauti stresa testēšanai Un tur šeit ir eh, savu lomu spēlējama arī nacionālai kompetentai iestādai, kolēģijai, tā skaitā noregulējuma kolēģijai, un ir arī nepieciešams sadarboties ar SCB un banku uzraugiem, lai ņemtu vērā, kādu nu, ietekmi atstās eh, šo CCP mm, darbības pārtraukšanu, lai eh, tā tik ņemt vērā un nebūtu destabilizējuši efektu. Tad katrā ziņā vēl ar, ar kolēģiem apspriedīšos. NCWO. Katrā ziņā mēs centāmies izveidot tādu sistēmu, kas arī tiesā varētu tikt um, apstiprināta un būtu skaidri šie principi, kas ļautu nacionālām kompetentajām iestādēm rīkoties. Un, ja tas tiek apstrīdēts tiesā, lai eh, tu šo tiesas pārbaudu arī izturētu. Kolēģi jau ir iesnieguši dažādas eh, ierosinājumus un jāpaskatās, kā mēs varam stiprināt šo pieeju. Ir arī citi, citi jautājumi, kur mums ir atšķirīgi viedokļi par kompensāciju, kur mēs arī uzskatu, ka klientiem ir nepieciešams saņemt kompensāciju, ja viņu aktīvi tiek izmantoti ne bankrota scenārijā. Un mums ir nepieciešams strādāt kopā ne tikai ar līdzreferentu, to mēs esam pēdējos mēnešos jau aktīvi darījuši, bet arī ar ēnu referentiem cenšoties nonākt pie vienprātības par salīdzinošu tehnisku dosjē, bet es ceru, ka mums tas nebūs jāizmanto tad, kad uh, tas uh, tiks iekļauts likumdošanā. Paldies, Keja! Un tagad vārds līdz referentam Jakobam van Vaidzekaram. Paldies, priekšsarētāji, paldies, Keja! Izskatot grozījumus, mēs sapratām, ka savā ziņā gan Keija, gan e, es e, sapratām, ka mums būs diezgan vienkāršs darbs. Liela daļa no grozījumiem, kas tika iesniegt, ir ļoti interesanti papildinājumi tam, ko mēs bijām jau iekļāvuši ziņojumā. Piemēram, bija papildinājumi no zaļajiem, attiecībā uz nepa, regulāru stresa testēšanu vai EPP grozījumu par to, ko darīt noteikumu pārkāpumu gadījumā. Un savā ziņojumā mēs to nebijām apskatījuši, jo bija eh, atsevišķi BD grozījums, kas daļēji to būtu nosedzis, bet es varētu turpināt ar šādu piemēru uzskaitīšanu, Katrā ziņā tās ir labas ziņas, un Keija savā ievadā jau ieskicēja tās jomas, kur mēs esam vienisprātis, līdz ar to es šo lielisko ievadu nemaz neatkārtošu. Tomēr es vēlos izteikties par trim jomām, kur mums ir atšķirīgi viedokļi, piemēram, par kreditoru nenoraidīšanu, Mums ir jāiekļauj sistēmiskie efekti, mēs nevaram izslēgt uh, iespēju, ka mēs uh, varam maksātnespējas procesu atrisināt, kamēr viss pārējā pasaule apstāsies un gaidīs to. Nu, tā tas, protams, nenotiek. Mums ir jābūt piesardzīgiem jo savādāk visi varētu nesaprast eh, situāciju, kad nodokļu maksātāja nauda tomēr tiek izmantot gal galā, lai kompensētu privātā sektora tirgus dalībnieku situācijās, kurā tas nebūtu jādara, un tas tiek darīts balsoties uz principu, ka nedrīkst noraidīt kreditors. Otrakārt, ir interesantas diskusijas par kompensācijām. Mūsu ziņojumā mēs paši ar Keju iekļāvām kompensācijas pieprasījumu. Ideja ir tāda, ka tiek nodrošināts, ka visas iesaistītās privātā sektora puses, tīrvedes darījuma partneri un CCP ir kopīgi ieinteresēti, lai atvesļošana būtu uh, sekmīga. Un tas ir arī svarīgi. Tāpat laikā es domāju, ka ir pietiekami skaidri jānosaka, ka tad, kad atvesļošana nav iespējama un tiek pāriets uz noregulēšanu, tad dominē divi galvenie mērķi valdībai vai Eiropas Savienības līmeņa iestādē ir jāīsteno nodokļu maksātāja interešu aizstāvība un sistēmiskās stabilitātes garantēšana. Katrā ziņā, kā tīrvērts e, darījumu partneru un klientiem ir jāsamierinās, ka e, e, noregulējuma gadījumā viņi nebūs prioritāri. Un tas vienkārši ir fakts. Un uh, ideja, ka nodokļu maksātāji kompensēs visus klientus un uh, kompensēs visus zaudējumus klientiem un tīrvērts darījumu partneriem, tas varbūt neiepriecināt daudzus. Un pēdējais, ko vēlējos sacīt. Manuprāt, mums ir lielisks iespējas ne varbūt šajā dosijē atsevišķi, bet gan kopumā uh, censties virzīties uz vienotu uzraudzības arhitektūru. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams nodrošināt situāciju, ka daži no lielajiem CCP Eiropas Savienībā, nu, viņi ir sistēmiski, tas ir jāatzīst, un var radīt milzīgas pārobežu problēmas, ja mēs turpināsim šos jautājumus skatīt tīri nacionāli. Uh, ir daudz vieglāk izveidot vienotu uzraudzības arhitektūru, jo valstu skaits, dalību valstu skaits ar lielajiem CCP ir ļoti neliels. Ne vairāk kā 5, visdrīzāk pat mazāk. Līdz ar to ir jābūt iespējam, iespējamam panākt to, ka Maltas trešā lielākā banka ar 2,5 miljārdiem savā bilancē, tomēr tiek uzraudzīti Eiropas līmenī. Bet lielākie CCP, kuru vērtība ir, ir triljonos, netiek uzraudzīti. Nu, šāda situācija ir jāatrisina. Un šajā kontekstā mums ir nepieciešams domāt par uzraudzību, par kopīgu atvesļošanu, atvesļošanu un noregulējumu, un to es arī ierosinu savos grozījumos attiecībā uz to, ka ir nepieciešams vienots noregulējuma fonds. Bet nu, pēdējie minētie jautājumi iet daudzā, daudzos aspektos ārpus varbūt šīs darbības joms, bet ar nepacietību gaida iespēju turpināt lielisko sadarbību ar Keju. Uh, un ēnu referentiem. Paldies! Paldies, Jakob! Un tagad ēnu referenti. EPP Danuta Hībnere. Paldies, Markus! Sākšu ar to, ka jau nu, paša sākuma diskusijām un arī gala variantā var teikt, ka man patika šī pieeja no referentiem rūpīgi uzklausīju uh, to, kas tika sacīts uh, tikšanās reizēs ar ēnu referentiem. Es zinu, ka komisijas priekšlikums bija labs, bet uh, tā vai tā dosie bija tāds izaicinošs un it kā tehnisks, bet tāpat laikā jāizdara daudz izvēles, kas nav tehniskas. Tā kā Keja un Jakobs ir labi pastrādājuši. Un cerams, ka mums turpināsies šai, šīs labās diskusijas procesā, kurā mēs strādāsim pie kompromisu izveidas. Pavisam ātri iziešu cauri saviem grozījumiem. Daži no tiem tiešām koncentrējas tikai uz to, lai būtu iespējams eh, iegūt lielāku skaidrību, prognozējamību, it īpaši attiecībā uz atvesļošanas plāniem, esmu ierosinājusi arī ESMA mandātiem, lai viņi varētu sagatavot standartus un vadlīnijas, piemēram, atbilstoši BRD attiecīgajiem pantiem. Un es to ierosinu līdzīgi arī šai regulai. Tāpat es arī vēlētos, lai no starptautiskā darba būtu skaidrāks vadlīnijas un norādes attiecībā uz atvesļošanas uh, plāniem un to, kādi instrumenti būtu jāapsver. Kas attiec uz ska lielāku skaidrību, tad es ierosinu dažus papildinājumus, lai labāk nodalītu bankrota un nebankrota scenārijus. Tāpat ierosinu nedaudz stiprināt tās normas, kas saistīts ar publiskajiem līdzekļiem, lai pateiktu skaidri, ka publiskie līdzekļi ir izmantojami tiešām kā absolūti pēdējais salmiņš, un lai to varētu arī atgūt pieņemamā laika periodā. Tāpat arī par eh, tīrvērts pienākumu eh, apturēšanu vai atcelšanu uz laiku, to vajadzētu izmantot tikai ļoti specifiskos gadījumos, un arī tehniski iemeslu dēļ es ierosinu ieviest standarta eh, normas par sankcijām un citiem pasākumiem, kurus eh, komisija jau pēc būtības bija ieviesuši ar grozījumiem BRD, un uzskat, ka līdzīgi arī šajā regulā jādara. Kas attiecas uz lēmumu pieņemšanas struktūrām, eh, šeit mums noteikti būs eh, jānonāk eh, pie kādiem kompromisiem. Es centos ar saviem grozījumiem izveidot tādu sistēmu, kas ņemot vērā pašreizējo uzraudzības sistēmas pārskatīšanu, visdrīzāk būs ar tādu laikā ierobežotu efektu, pagaidu efektu. Un tāpēc es tad ierosinu, piemēram, izmantot uzraugus no svarīgām iestādēm, tā, informācijas apmaiņā, kas to varbūt mazliet apgrūtina kopumā, bet mērķis ir nodrošināt, ka lēmumu pieņemšanas procedūras norit raiti, un Keija jau labi zina, ko nozīmē kavēšanās ierosina izmantot sistēmas no emīra ietvara. Jā, šīs eh, procedūras, protams, eh, būs atkarīgas arī no CCP uzraudzības diskusiju noslēguma. Tātad šeit ir jādomā par visu kopējo arhitektūru, varbūt negaidīsim, kamēr emīra tiek pabeigts, varbūt daram visu, ko varam šeit, un Eh, attiecīgajā brīdī, kad tas būs iespējams, tad mēs varam kaut ko labot, jo mēs šobrīd nezinām, kad tas būs. Tāpat atbalstu referentu pieeju iekļaut CCP kapitāla izmantošanu pirms izmantot eh, jebkādu atvesošanas instrumentu, bet man ir problēma ar konkrētu skaitļu pieminēšanu. Uh, kā to referenti ir darījuši. Es ierosinu veikt kalibrāciju, atstāt to elastīgu, atkarībā no tā, cik lielā mērā CCP var kontrolēt šo risku. Es apzinos, ka tas varbūt ir apgrūtinoši, bet vēlējos uzsvērt, cik svarīgi ir CCP dalību pielāgot zaudējumu atgūšanai saistībā ar eh, risku mazināšanas iespējām, apspriest, kāds ir labākais variants eh, izmantot CCP atvesošanas procesā. Un kompensācijas jautājums. Nu, tur mēs visdrīzāk eh, diskutējam vēl tikai un domājam, mums ir viedokļu atšķirība. Es ierosinu noteikti, ka ir tiesības um, kompensēt zaudējumus eh, tā, lai nebūtu sodīta atkāpšanās no atvesaļošanas plāna un atvesaļošanas eh, varētu noritēt sekmīgāk. Diskusijas mums turpinās par to. Un pēdējā lieta - princips par kreditoru nenoraidīšanu. Es sapratu, ka komisijai ir bijis tāds nolūks es ierosinu neiekļaut šeit darba turpināšanas izmaksas. Jā, es saprotu, ka jūs pieejai ir tāda, ir pamatojums, lai, kā Jakobs saka, izvairītos no tā, tādiem nepamatotiem pieprasījumiem, bet mēs varam domāju, iek, iekļaut, nevaram iekļaut elementus, kas ir pārāk subjektīvi arī. Tas radītu nenoteiktību. Uzklausot interesētās puses un atšķirīgos viedokļus, mēs redzam, ka ir liela nenoteiktība un neskaidrība saistībā ar šādu izmaksu iekļaušanu. Tas arī atspoguļojas manis iesniegtajos grozījumos. Bet esmu gatava turpināt šo diskusiju un ceru, ka jūs atradīsiet labāko iespējamo risinājumu šim jautājumam. Jo ne visi nozars pārstāvi un institucionālajie spēlētāji ir vienisprāts par šo tematu. Paldies, Danuta! Tagad Karolīna Nektigāla van Dornen no liberāļu grupas. Paldies, šis sasaukums man ir pirmais, kā finanšu sektora regulas man ir kaut kas jauns. Un šai gadījumā nos, eh, manas eh, zināšanas varbūt nebija tik eh, pilnīgas, lai diskutētu par grozējumiem, atvesaļošanu un noregulējumu. Un šī ir mana otrā nedēļa, tā kā mm, ļoti esmu ļoti pateicīga Mm, par palīdzību no mana priekšgājēja, un uh, viņš, uh, pateicoties viņam, tad man arī ir uh, ko teikt un ko iesniegt šajā pārējais periodā. Es ceru, ka turpināsim ciešu sadarbību. Un kā jau izskanēja, Visi grozījumi skar publisko fondu, gandrīz visi grozījumi skar publisko fondu izmantošanu. Um, mēs runājam arī par to, kā savā starpā saistīt CCP un uh, uh, kā darbojas šie noteikumi principā. Mēs uh, nevēlamies izmantot publiskos fondus. Ar mūsu grozējumiem vēlamies um, šos fondus izmantot um, tikai absolūtas nepieciešamības gadējumā, ja citādi draud eh, pilnīga sistēmiska krīze. Vajadzētu mēģināt arī atgūt publiskos fondus no tīrvērtas dalībniekiem, kam ir iespēja palīdzēt, teiksim, ja drauta maksāt nespēja vai citi līdzīgi faktori. CCP viens otru var ietekmēt, piemērojot noregulējuma instrumentus. Par to arī jādomā, mm, jādomā par to, kā CCP ir sastarpēji sasaistīti, kā viņi ir piesaistīti finanšu iestādēm un kā viņi darbojas un miedarbojas finanšu sektorām. Tas ir ļoti svarīgi. Līdz ar to mūsu uh, grozījumos iekļaut arī kiberizsakošana, kas jāiekļauj. Uh, Uh, novērtējuma schēmām. Turklāt, uh, gatavojot uh, atvesļošanas plānu, arī jāņem vērā šie aspekti. NCVO, NCWO princips arī ir izšķirīgs visam šiem plānam, atvesļošanas plāniem jābūt visaptvarošiem, un um, Mm, ne, tam nevajadzētu būt pretrunā ar NCWO tīrvērtas principiem. Jāpatur arī zināms elastīgums. Tā tad mums ir grozījums, kurā ierosināts izmantot publiskos fondus, lai kompensētu kreditorus, kas uh, ir sliktākā situācijā salīdzinot citiem kopsavilkumam grozējumi par um, uh, vienoto noregulējumu uh, iestādi, man šķiet, ka tie gluži neintegrējas kopējā tekstā, bet es gaidīšu diskusijas ar um, ēnu referentiem un man prieks strādāt pie šī tik svarīgā dosjē. Paldies! goja grupa, kāds aizstās kolēģi, kas nav klāt proti Viegašu kungu, aizstāja šodien. Jā, mm, Viegašu kungs mani lūdza viņu aizstāt šodien. Arī to, es arī to darīšu. Viņš vēlas visu pirms pateikties par um, visiem par sadarbību un pat jā, eh, vērojams domstarpības, bet, nu, eh, visi esam viensprātis, mm, ka mm, nevajadzētu tagad nenodokļu eh, maksātāju ciestu, ja uh, tirgus dalībniekiem neizpilda savas saistības. Lūk, um, daži komentāri no kolēģa puses tos uh, nolasīšu angliski. Uh, Mūsu grozījuma primārais mērķis um, - nenoslogot nodokļu maksātāju, ja privāto tirgu dalībnieki nepilda saistības, vai nu no tie būtu CCP, CM vai uh, um, citi dalībnieki. Nevajadzētu ierobežot uh, iestāžu pilnvaras, kas uh, skata šos gadējumus, uh, publisko fondu izmantošanu, CCP glābšanai. Uh, visas īpašuma tiesības eh, jābūt eh, eh, valsts iestādēm, līdz ar to GFST ir jāsveitro vai arī jāizmanto uz pagaidu bāzes. Bet, protams, ja publiskie fondi tiek pieprasīti, lai atrisinātu globālu krīzi, Mm, jābūt, jāpatur šāda iespēja. Bet gan noregulējumam iestādes mm, pilnvaras šeit ir jāstiprina mm, attiecībā uz kapitāla prasību iegūšanu CCP, kas iesniedzas tālāk par emir e, ietvaru e, nepieciešamības gadījumos. Mēs um, neuzskatām, ka CPP, ka riska pārvaldītājiem būtu jāatbild par uh, tiem, kas faktiski šo risku uzņemas, un uh, tirgus infrastruktūrai arī vajadzētu savu daļu riska uzņemties. Jāpropēs par to, lai krīžu pārvaldības mehānismi eksistētu. Paldies um, jums, un tagad zaļie molija. Paldies, Markus, un paldies līdzreferentiem šķiet, kā labs piemērs. Mūsu mm, Eiropas mēroga sadarbībai ir šis fails. Mm, droši vien mm, ceru, ka Kēja man piekritīs, ka tomēr ir šis Eiropas sadarbības gars mums vēl ilgu laiku saglabāsies un mm, sveicu ar jaunu kolēģi mūsu komandā no zaļo uh, skatu punkta. Uzskatām šo dosie par ļoti saprātīgu, bet ceram, ka mūsu grozījumi tiks ņemta vērā. Protams, viņi to jau dara. Uh, Tātad par mūsu grozījumiem 263 par 60. apsvērumu. Mēs uzskatām, ka valdībai vajadzētu iejaukties, ja viņi uzskata, ka noregulējums nestrādā. Bet tieši kā EBRD, nevajadzētu viņam diktēt to, kā viņi to dara, jo mēs te esam atvesļošanas noregulējuma ietvarām mm, un vēlamies izvarīties no nodokļu maksātāju piesaistīšanas. Uh, Uh, noregulējuma instrumentu neizmantošana būtu formāli jāpamato, mm, bet, uh, ja mēs aizstāvam nacionālo fizisko atbildību, uh, nu, tas bieži pārklājās ar valstu fizisko atbildību. Mēs vēlamies skaidri sadalīt lomas un atbildības starp dažādām iestādēm. Neatkarība lēmumu pieņemšanas uh, procesos varētu uh, vājināt um, mehānismus, kas te ir paredzēti. Trīs, uh, deviņi, seši grozējumam mēs atsaucamies uz um, to, ko noregulējuma iestāde dara Mm, kā rēģē uz CCP un CM. Mēs uzskatām, ka mūsu grozījums ievieš nepieciešamu piesardzību šāda darbība. Uh, 2, 4, 9 uh, vēlamies ieviest papildu prasības tam, ko paredz 9. pants, nepieciešams uh, uh limitēt uh, Uh, darbības laiku pasākumiem, kas tika, iedarb, tika iedarbināti iepriekšējā fāzē. 560 uh, grozījums atbalsta Jākoba 561 ar papildu aizsardzību pret uh, prasībām maksāt nespējas gadījumā, kas iespējams veicinātu turpmākus finanšu zaudējumus, īpaši tādam struktūram, kas ir ievainojamas. Runājot uh, par interesētajām pusēm un viņu miedarbību ar CCP, mm, CCP atbildība ir katru dienu vērtēt uh, iespējams zaudējumus atkarībā no tirgus uh, svārstībām. Mm, un papildu izmaksas te var rasties, piemērojot šos algoritmus, bet tos kompensē tie ieguvumi, ieguvumi monetāro risku pārvaldīšanā. Eh, turklāt eh, mēs atbalstām stresa testus eh, visās šajā sistēmā. Tā tad saprātīgs teksts, kā es teicu, bet ir manevrēt spēja vēl un noteikti ir vieta diskusijām. Paldies, Molija. Es Mononkungu neredzu. Nu, tad brīvais mikrofons. Lūdzu, pērvanša. Paldies! Daudz kas jau izskanēja, kas nerunāšu ilgi, bet tomēr da daži vārdi. Par to, kā es sadarbojos ar Jākobu. Uh, un par maniem grozējumiem. Ļoti caurskatām teikšu. Dažas tas atrauc tas, ko dara centrālā banka. Tas ar esmu, referentiem esmu aprunājusies. Ja, bet būtu svarīgi tomēr ļoti skaidri ierobežot dažādu iestāžu atbildības laukus. Un vajadzētu, teiksim, esma uh, atbildības jomas precizēt, un arī ECB atbildības jomas. Un tad man ir piecas lietas, ko vēlos pieminēt īpaši, kas uh, atspoguļojas arī manos grozējumos. Pirmais uh, skar finanšu mm, plūsmas uh, un klientus. Par to ir. Uh, un gala klientus. Par to daudz vietu tekstā ir runa. Tagad rodas jātājums par kompensācijām un ar, ar to, protams, nav problēma, bet noregulējuma laikā nepieciešama, nepieciešams precizēt uh, situāciju ar visiem gala klientiem, visām šīm kompensācijām. Ja to visu dara, tad eh, tas var apdraudēt visu šo atvesļošanas procesu. Tāpat laikā, kā jau teica citi, var vēl nedaudz uzlabot um, priekšlikumu lai uh, izceltu šo atvesļošanu un noregulēm, lai parādītu, ka tas ir um, galvenais mērķis šeit, lai izvarītos no bankrota. Tātad sākuma atvesļošana un tad noregulējums. Ir vairāki grozījumi, kuru mērķis ir uh, padarīt vairāk uh, redzamāku noregulējumu iestādi, bet to ir grūti izdarīt. Uh, it kā noregulējumā uh, iestādēji nav tik tālajošu pilnvaru, bet tāpat laikā tai viss jāpārvalda un tad jāizskata visi apstākļi. Un tad mm, tai vajadzētu arī pilnu, tā teikt, instrumentu kasti. Bet tādas pilnīgas lemtspējas te arī nav. Uh, Par trešo valstu jautājumu te referenti, līdzreferenti iet eh, diezgan tālu, bet vajadzētu mm, sākumā parūpēties par kontrolas mehānismiem Eiropas Savienībā. Visa šīs starptautiskās diskusijas, eh, kas rit mm, par starptautiskiem standartiem. nu, tam visam vajadzētu uh, nākt no ECB. Liberālais kolēģis uh, tagad runāja var, varbūt par vienoto uh, noregulējumu iestādi, varbūt vajadzētu iet tādā virzienā. Es zinu, ka arī starptautiskā mērogā notiek šādas diskusijas. Komis, komitejā mēs tikāmies arī ar FSB. Uh, pārstāvjiem un Bāzeles iestādēm, un uh, lūk, mums bija auglīga viedokļa apmaiņa. Vajadzētu paredzēt pārskatīšanās klauzulu tad detalizētāku, lai uh, integrētu šo diskusiju dinamiku mūsu pozīcijām. Un pēdējais punkts. Es jau teicu, Šķiet, ka mūsu pieeja tagad ir diezgan pragmatiska. Līdzreferentu pieeja arī šajā sākotnējā tekstā tāda ir bijusi. Un tagad eh, tiešām varam virzīties uz priekšu, nekavējoties ar atvesļošanu noregulējumu. Un nu, neiedziļinoties pārāk uh, daudz detaļās un niansēs, jo šādi mēs viens otru bloķēsim. Nu, skaidrs, ka mums šie mehānismi ir vajadzīgi. Nu, šeit uh, runājot, uh, mums tiešām skaidrs, ka ir zināmi riski CCP un tie ir jāpārvalda, un tāpēc šie mehānismi tiešām mums ir vajadzīgi. Paldies! Nākamā runātāja. Sandaris kundze, paldies. Priekšsādātāji pateikšos arī līdzreferentiem. Daudz, kas jau izskanēja, pavisam ātri. No manas puses pat diviem punktiem. Pirmais. Noregulējuma noteikumiem vajadzētu būt elastīgiem, lai noregulējuma iestāde varētu pieņemt optimālu lēmumu finanšu sektoram, un citādi tā būs ļoti nestabila. Otra lieta - ļoti uzmanīgi jāizskata trešo valstu aspekti šeit. Lūk, tās ir tās divas lietas, kas mani šeit visvairāk interesē. Paldies! Paldies arī jums! Un tā kā mums ir laiks, un mums arī Patriks Pirs ir uh, ciemos šodien no komisijas, tad dosim arī viņam vārdu. Thanks, uh, Mr. Chairman. I, I shall be... Paldies, uh, priekšsēdātāji, pavisam īsi. Lēpni lūdzam CCP un uh, NCWO un regulēm atvesļošanas brīnišķīgajā pasaulē. Uh, tehniskie grozējumi komisijā lielākoties patīk. Līdz referentiem uh, prezentējot priekšlikumu, mēs uh, to visu ar prieku uzklausējam, esam atvērti uzlabojumiem, priecājamies par dialogu ar nozari, ar finanšu sektoru, ar deputātiem. Daudz, daudzējādi komisijas priekšlikums jau tika uzlabots un precizēts. Paldies visiem par to! Mēs arī neesam tik tālu no padomes diskusijām, tā, kas arī ļoti labi. Man arī piecas lietas, ko gribu pieminēt, kur varbūt nepieciešams turpmākas diskusijas, salīdzinot situāciju padomē, parlamentā un salīdzinot to ar komisijas priekšlikumu. Vispirms par CCP, kas sākotnēji izciešos zaudējumus. Komisija to atbalsta. Pirmais - citi spēles dalībnieki. Mums jāsaka, ka mums ir zināmas šābas par šo principu konsekvenču dēļ. Īpaši tas, kas notiek ar kapitālu. Uh, Tātad šis first skin un second skin uh, koncepcija uh, ir uh, kaut kas jauns, bet uh, Eiropā tad būtu unikāla ar šo second skin koncepciju, līdz ar to mm, vajadzētu būt piesardzīgiem un jāiekļauj tekstā attiecīgas uh, drošības klauzulas. Nākamais ir grupu struktūras. Neviens to nepieminēja. vai jāparedz kapitāla garantijas uh, grupu struktūram, kas izmanto CCP. Arī šeit ir konsekvences, jo ir dažādas korporatīvas struktūras dažādās dalību valstīs. Mm, arī šeit uh, jābūt ļoti piesardzīgiem par to, ko vēlamies šeit iekļaut darbības jomā un ko nē. Varbūt universāls risinājums šeit uh, nebūs labs. Bet tas tā, lai iezīmētu e, šos strīdīgos jautājumus. Tad arī kompensācija un atveseļošana. Saņēmu vēstuli no kolēģa, kas uh, saka, tas ir meilu, kas uh, saka, ka, lūk, tas ir tāds jauninājums. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet tas ir kaut kas uh, jauns. Tā viņš man raksta. Līdz ar to uh, mūs interesē, kā tas uh, darbosies. Uh, Uh, praksē. Godīgi sakot, um, to vārdu, ko viņš izmantoja, nuvotē, man ir grūti izteikt citās valodās. Nu, tā kā jauninājums tas varētu būt. Tad nākamais um, kons, uh, konsekvences, uh, kon, nodrošināšana un vērtības saglabāšana. Tas arī svarīgs punkts kompānijām. Uh, Un nākamais uh, pēdējais komentārs skar uh, publiskas iestādes. Uh, tad vajadzētu visam grozējumu, visi grozējumi izskatās, un tiem arī vajadzētu būt saprātīgiem un loģiskiem. Un tikai viens komentārs. Uzraudzības noregulējuma arhitektūra, vienota noregulējuma iestāde, vienotais noregulējuma fonds. Uh, Līdzreferents mm, teica, ka tas viss it kā ir ļoti viegli, īpaši šādos apstākļos. Bet īstenībā tieši tad, kad krīzes nav, grūtāk par to vienoties. Varbūt uh, ātrāk un vieglāk to būtu darīt, ja mēs uh, piedzīvotu krīzi. Un uh, es jau dzirdēju dažus kolēģus, kas teica, varbūt ir pāragri tagad uh, Eh, par to lemt. Ne, nevajag, protams, eh, atteikties no šīs idejas, bet varbūt jāparedz arī zināmas pārskatīšanas klauzulas un jābūt piesardzīgiem. Paldies, Patrik. Tagad došu vārdu atpakaļ mūsu referentiem. Tādā pašā kārtībā kā pirms tam? Nē, otrādi. Čekap to tu vari pieņemt? Lūdzu, vārds tev. Paldies, Markus. Vēlējos izmantot iespēju un uzsvērt to, ka daži no ambiciozākajiem grozījumiem, kurus esam individuāli iesnieguši, iespējams, ka dažus no tiem varam pārņemt, un iespējams, ka dažus no, daži no tiem var uh, veidot diskusiju attiecībā uz citām pakotnes daļām. Uh, manuprāt, Patriks paveic lielisku darbu, sagatavojot šo pakotni, taču, manuprāt, secība, kādā šī pakotne tika prezentēta, nebija ideāla, jo ideālā pasaulē mums iespējams sākumā vajadzētu runāt par uzraudzības pārskatīšanas normām pirms atvesaļošanas normām. Taču centīsimies paveikt labāko iespējamo sarežģītā situācijā, un esmu pārliecināts, ka tas nenotika tādēļ, ka viņš gribēja apgrūtināt dzīvi, bet bija pamatoti iemesli, kādēļ bija šāda sacī, secība. Es domāju, ka mēs uh, darīsim visu iespējamo, un es domāju, ka spēcīgs pārskat klauzuls mums šeit varēs palīdzēt, bet mums vajadzētu rīkoties ambiciozi, citādi pazaudēsim iespējas, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies atrast risinājums bez kavēšanās. Paldies! Paldies! Un noslēgumā Kēja. Paldies, varu izteikties ļoti īsi manuprāt, ir ļoti labi mums visiem kopā tikt galā ar šo izaicinājumu. Tas ir iespējams. Es domāju, ka caur šiem grozījumiem panāksim konsensu un ir ļoti daudz eh, redzamu jomu, kur varam sastrādāties. Mēs ar Jakabu esam ilgu laiku strādājuši pie šī. Pie šī darba viss darbs sākās 2010. gadā, un šis ir tikai daļiņa no lielām Pužļa. Un šis nav nekāds jauninājums, un žēl, ka tas tiek piedāvāts kopīgajā pakotnē, jo to vajadzēja atrisināt jau ilgu laiku pirms šī mirkļa. Un atkarīgi no tā, kuras būs šīs noregulējuma atvesaļošanas iestādes, nākotnē ir jānodrošina, lai tās var tikt iekļautas un ir jāiekļauj arī šīs spēcīgās atvesēšanas normas, un mums ir jārīkos pēc iespējas laicīgi. Jo, ja rezultāts būs, jo rezultāta mums ir vajadzīga tiesiskā noteiktība. Tādēļ es gribu nošķirt šīs uh, eh, sārunas Taču, tā kā mēs esam vienojušies par visu pārējo, es domāju, ka mēs varēsim arī raiti nokārtot šo jautājumu un tad turpināt ar pārējām diskusijām, kas uh, nesmu, es nešaubos, ka var aizņemt ļoti daudz laika. Taču es gribu pēc iespējas ātrāk noslēgt šo punktu. Paldies! Paldies, Keja! Balsojums ir paredzēts atkarībā no sarunu rezultātiem. Uh, taču mēs dzirdējām, kā abi referenti šeit jūtas pozitīvi. Balsojums komitejā ir paredzēts 24. 5. Eh, komitejā un tad vēlāk plenārā sēdē. Jautājums no zāles. Jā, būs arī diskusijas. Es runāju tikai par balsojumu komitejā mūsu noteikumi ir ļoti skaidri, jums tie ir zināmi, un pirms mēs balsojam, mums parasti ir viedokļu apmaiņa komitejā. Taču paldies par šo jauko atgādinājumu. Citi jautājumi. Man darba kārtībā nekas nav ierakstīts, neredzu kā kādiem citiem, kas piedāvājums nākamā sanāksme notiks nākam pirmdien no pulksten uh, trījiem pēcpusdienā līdz pulksten sešiem. Sēdra slēgta, paldies!